par vardarbības novēršanu pret sievietēm Eiropas Savienībā. Sieviešu vienlīdzības komitejas sagatavots jautājums. Šeit nebūs brīvā mikrofona jaut, procedūra, nebūs arī zilo kartīšu jautājumu. Uzstāsies tikai runātāji politisko grupu vārdā. Un pirmā būs jautājuma autora Garfija Peresa. 5 minūtes. Paldies, priekšsēd. Komisārs Kundze. Vairāk nekā desmit miljonu sieviešu cieš no dzimuma vardarbības Eiropā. Tas ir kauns. Mums jādomā par to, ka aiz šiem skaitļiem slēpjas dzīvības, izpostīts dzīvības, mačismu izpostīts dzīvības. Tie ir cilvēki, kas domā, ka sievietes ir īpašums. ka sievietēm nepienāks vienlīdzīgas iespējas. Šodien, 25. Novembr novembrī, mums ir īpašs pienākums runāt, nevis klusēt. Mums jāstrādā, lai šo vislielāko sociālo nevienlīdzību, kas pasaulē un Eiropā eksistē, apkarotu. Mums jāuzņem savā atbildību. Paziņojums skaisti vārdi ir jābeidz, ir laiks rīkoties. Savi, sievietes nevar ilgāk gaidīt. Dienu un dienas mēs konstatējam medijos ziņās, cik daudz sievietes tikai tādēļ, ka tās ir sievietes, tiek slepkavots, viņu dzīves tiek iznīcināts, viņu bērnu dzīves. Mums ir vajadzīga sabiedrība ar daudz lielāku vienlīdzību un ar pienākumiem šo vienlīdzību respektēt. Tāds lūk ir mūsu pienākums par to gādāt. Tā ir mūsu atbildība. Tādēļ mēs šodien uzdevām šo jautājumu Eiropas komisijai. Nav pirmā reize, kad mēs šo debatu vedam Eiropas parlamentā, bet mēs ceram, ka ar šo debatu šodien mēs beidzot sadzirdēsim Eiropas komisijas apņemšanos veikt nopietnu darbu šajā jautājumā nākotnē. Kad Eiropas Sanība beidzot prezentēs vienlīdzības nodrošināšanas stratēģijas starp vīriešiem un sievietēm? Parlaments jau ir izteicies par šīs stratēģijas saturu, kādam tam vajadzētu būt. Sieviešu vīriešu līdz tiesības būtiska daļa ir vēršanās pret dzimumu vārdarbību, bet ir arī citi darbi veicami. Ir Eiropas um, aizsardzības rīkojums, tas ir svarīgs elements arī dalību valstīm bija uh, jāimplementē jau vairāk tiesību aktu šajā jomā. Mēs gribam zināt, kad Eiropas komisija mums sniegs pārskat par to, kā ir veicies ar šo tiesību aktu transponēšanu nacionāla likumdošanā. Un ir jādara vēl likumdošanas jomā. Un šī nav pirmā reize, Jūrovas kundze, kad jūs dzirdat šo prasību no Eiropas parlamenta puses. Un nepietiks ar e, informēšanu, ar e, sabiedriskās domas veidošanu. Jāpieņem likumi. Likumi tie ir pienākumi. Likumi ir jāievēro dalību valstīs, lai vēstos pret dzimumu vārdarbību. Daudzreiz esam dzirdējuši ka eh, eh, šādi pasākumi nesot nepieciešami, bet mūsuprāt tie ir nepieciešami. Ja Eiropai var piešķirt eh, kompetences, lai cīnītos pret tautsaimniecisko krīzi, tad taču var piešķirt Eiropai arī kompetences, lai cīnītos pret vārdarbību, kas vērst pret sievietēm, lai panāktu lielāku dzimumu līdztiesību sabiedrībā. Mums visiem uh, padomē, komisijai, parlamentam jāsadodas kopā, lai rastu šo likumdošanas kapacitātu. Nav vairs gana ar paziņojumiem, kas tāpat netiek īstenot pēc tam. Mēs runājam par sieviešu dzīvībām, tā ir pus no Eiropas iedzīvotājiem, kas ir pelnījuši mūsu cieņu. Viņi ir arī pelnījuši to, ka mēs apzināmies, ka ir mūsu pienākums rīkoties, lai viņu situāciju uzlabotu. Mums visiem jākļūst darbīgiem visās institūcijās, visos līmeņos. Pūliņi jāapvieno, sievietes to ir pelnījušas. Lai domājam par visām noslapkavotajām, ko mačisma upuri ir noslapkavojuši domājam par viņām arī par mūsu meitu ģenerāciju. Lūk, mūsu pienākums, mūsu atbildība. Paldies. Un tagad komisijas vārdā Jurovas kundze. Godamie deputāti, priekšsēžu kungs, paldies, ka pacēlāt šo ļoti svarīgo un nopietno jautājumu starptautiskā dienā, kas veltīta vārdarbības izskaušanai pret sievietēm. Tas ir svarīgs politiskais signāls, ka gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija nolēma pievienoties ANO uh, uh, aicinājumam oranžā krāsā šodien izgaismot savas ēkas par godu E, šai tēmai. Vardarbība pret sievietēm ir izaicinājums un paliek tāds visās ES dalībvalstīs. Pat 2015. gadā sievietes tiek sistas, e, pazemotas, izvarotas, kropļotas, e, sistas un piespiedtas doties laulībā. Vardarbība mājās no partneriem vai ģimenes locekļiem tas notiek darba vietā, izglītības iestādēs, to padara e, kolēģi, e, priekšnieki, e, citi, tas var notikt uz ielām vai tiešsaitē arī no svešnieku puses. Mēs zinām, ka viena no trim sievietēm Eiropas Savienībā ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību vai abas divas. Vārdarbība visu mūžu ietekmēs e, upuru e, veselību un labsajūtu, kā arī viņa ģimenes. Tas ietekmē uh, E, sabiedrību un tautsaimniecību kopumā. Dzimuma vienlīdzības veicināšana un cīņa pret vadarbību pret sievietēm iet roku rokā. Sievietēm ir jādod lielāka vara, lai tās varētu vērsties pret e, vardarbīgām attiecībām. Sievietēm nedrīkst traucēt e, iz, izpildīt visu savu potenciālu darbietās un sabiedrībā. Decembrī es prezentēšu detalizētu komisijas plānu un apņēmību par to, kā uzlabot dzimumu vienlīdzību nākamos gados. Arī sieviešu vienlīdzības komitejai iesniegšu uh, dzimumu stratēģijas priekšlikumu laikam no 2016. līdz 2019. gadam. Mēs esam strādājuši pie šī jautājuma ar visiem iesaistītām pusēm visu gadu, un arī jūs esat devuši būtisku ieguldījumu šajā darbā. Būs tādas prioritātes, kā atbalsts dalībvalstīm, lai vērstos pret visām uh, eh, dzimumiem līdz uh, eh, vardarbības formām. Komisija uh, ir izvēlējusies apņēmību visaptrošu pieeja, kas balstītu uz likumdošanu, sabiedrības informēšanu un finansējumu, kā arī uh, datu informācijas bāzes paplašināšana. Eiropas Savienība pieņemusi likumdošanas aktus, uh, lai vērstos pret svardarbību pret sievietēm un atbalstītu uh, no tā cietušos upurus tādās jomās kā uh, cilvēku tirdzniecība, seksuāla uzmākšanās, seks, bērnu, seksuāla izmantošana, bērnu pornogrāfija upuru tiesības un upuru direktīvu, pie kuras esam strādājuši ciešā sadarbībā ar jums, ir stājusies spēkā šī gada 16. novembrī. Tā būs milz ietekme dažās dalībvalstīs, piemēram tajās, e, kurām būs e, upuru atbalsta struktūras jāizveido vēl, kas ir ļoti svarīgas, e, lai vērstos pret dzimumu vārdarbību un kuras vēl nav visās dalībvalstīs izveidotas. Uh, varat paļauties, ka es atbalstīšu un komisijas vārdā atbalstīšu šī likumdošanas akta efektīvu implementāciju, kā arī plašāku juridisko ietvaru gādās. Mums jāgādā, lai aizsardzība tiek nodrošināta apdraudētām personām praksē. Kopš 2015. gada janvāra eh, ģimenes vārdarbībā cietušie eh, Eh, un cietušās um, arī pārācoties uz citu ES dalību valsti bauda aizsardzību. Tas ir solis uz priekšu, kas iedrošina un pateicoties komisijas uh, pasākumiem pēc Eiropas uh, aizsardzības direktīvas mums 28 dalībvalstīs ir tagad soļi spērti. 9. oktobrī komisija ir publicējusi ceļkārti ES nākotnes pievienošanai e, e, Eiropas padomas Istanbuls konvencijai. Tā ir ceļkārta, kas ir pirmais konkrētais solis, lai pievienotos šim spēcīgam rīkam, lai vērsos pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Ja es kļūt par pusi šajā līgumā. E, tas e, būtu apliecinājums mūsu apņēmībai vērsties pret vardarbību pret sievietēm gan ēs iekšienē, gan ārpus tās. Eiropas komisija arī atbalsta informēšanas pasākums un um, pilsoniskās sabiedrības sadarbības pasākums Eiropas tīkls šajā jomā. Šogad 8 miljoni eiro tika atvēlēt ciņai pret uh, uh, vardarbību pret sievietēm tiesību un pilsonības programmas ietvaros. Mēs esam arī pieņemši programmas pret uh, sieviešu dzimumu locekļu kroplošanu, uh, arī pret seksuālo vardarbību universitātēs, lai labāk uh, risinātu vai apmierinātu upuru vajadzības un uh, informētu sabiedrību par šos problēmas esamību. Esmu lepna, ka pagājušajā nedēļā komisija pieņem lēmumu deviņas starptautiskos projekts, kas ir vērsts pret vadarbības pret sievietēm, eh, eh, saņems 4,3 miljonu eiro finansiālu atbalstu. Šīs informēšanas darbs tiek papildināts ar uh, konkrētiem soļiem cīņai pret vardarbību sievietēm 2017. gadā. Mēs tagad plānojam nākotnes aktivitātes un ļoti labprāt sadarbosimies šajā darbā ar jums. Gribētu sacīt arī dažus vārdus par to, cik svarīgi ir uzlabot mūsu zināšanas par um, dzimumu vārdarbības iemesliem, regulāri to darot. Tas ļauj mums sekot situācijas attīstībai uh, visā Eiropas Savienībā un palīdz mums formulēt un implementēt labāku politiku. Mani dienas strādā cieši ar Eurostātu un Eiropas dzimumu vienlīdzības institūtu, kas ir divi atlaigi eh, darboņi šajā jomā, lai e, trūkums mazinātu. Visbeidzot, gribu skaidri pateikt, ka ir jāvērš arī pret kiber vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī vēl tikai jaunas formas, vardarbības formas. E, Mums ir ES bērnu aizsardzības politikas, tajā skaitā pret uh, eksploatāciju seksuāliem uzbrukumiem tieši šeit. Eiropas saimnība 3 miljonus eiro atvēlējusi priekšlikumiem, lai vērstos pret seksuālo uzmākšanos sievietēm un meitenēm, tajā skaitā arī jaunajās tehnoloģijos un sociālos medijos. Tagad priekšlikumi tiek izvērtēti. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies komisijai, un tagad sāksim ar grupu pārstāvjiem. Tautas partijām būs pirmā. Lūdzu, pirmā kolēģe. Paldies priekšsēdētājiem, un paldies komisāri Jūrovai par um, līdzjūtības izteikšanu upuriem. Šodien ir um, vardarbības apkarošanas starptautiskā diena, un um, var sev pajautāt, kāpēc tāda ir vajadzīga. Tāpēc, ka sabiedrība ir jārēģē, jārīkojas, jākļūst aktīviem, lai apkarotu šo fenomenu. Nevar turpināt uh, šo dinamiku, es nedzirdu, es neredzu, es neko nedaru. Tas ir um, jāaptur, ir um, jābeidz klusēt un uh, Mm. jāsāk runāt, jo pretējā gadījumā uzbrucēji kļūst stiprāki un uh, tad sliktākajā gadījumā sievietes arī tiks noslapkavotas. Bieži vardarbība nāk no paziņu loka vai uh, pat no laulāto partneru puses. Tas ir jāapzinās un uh, ir jāpieņem likumdošanas akti gan nacionālā, gan Eiropas līmenī ar attiecīgām klauzulām, kas eh, ļaus uzlabot situāciju, ņemot vērā faktus. Mēs vēlamies zināt, eh, kā komisija plāno īstenot šo stratēģiju. Mums jādara daudz vairāk šeit, jo uh, 35% no visām sievietēm un meitenēm ir eh, piedzīvojuši fizisko vai seksuālo vardarbību eh, savas dzīves laikā, un tas eh, ir jāaptur. Svarīga ir prevencija, preventīvie pasākumi, aizsardzība, palīdzības sniegšana, ciešanu ierobežošana jauniešiem attiecīgi jāizskaidro situācija. Un labi, ka direktīvā tagad tiek pieminēti arī mazgadīgie. Un tagad um, Rens kundze, trīs minūtes es un D. Paldies, komisārs kundze, priekšsēdētāja tejas kundze. Jā, jūs jau pieminējāt faktus. 35% no sievietēm Eiropā piedzīv, ir piedzīvojušas um, vardarbību, bet uh, kas slēpjas aiz šiem procentu skaitļiem. Eh, tās ir sievietes, eh, jūsu kolēģis, jūsu eh, sievas, jūsu māsas, cilvēki mums apkārt. Ja mēs runājam par 35%, tas nozīmē vai nu es, vai nu kolēģi man blakus pa labi vai kolēģi pa kreisi ir kļuvusi par upuri vardarbībai savas dzīves laikā. Uh, Tā ir sava ziņā radikalizācija. Tas ir ekstrēmisms. Neaizmirsīsim par feminicīdu parādību, kas nozīmē, ka meitenes tiek nogalinātas pēc piedzimšanas, tāpēc, ka tās ir meitenes. Jāpiemin arī dzimumu orgānu kropļošana, un um, to vienkārši nevar ignorēt. Nevar dzīvot Eiropā, apzinoties, ka kaut kas tāds notiek. Uh, Lisabons līguma 8. pants, komisāras kundze. Jūs teicāt, ka nepieciešama līdz um, tiesība, vienlīdzība uh, sievietēm un vīriešiem Eiropā. Jūs uh, komisijā uh, esat uh, līgumu sargs. Dariet kaut ko. Īstenojiet uh, līguma nosacījumus. Bieži uh, vieglāk ir pasargāt īpašuma tiesības nekā tiesības uz dzīvību. Un tad labāk tomēr pasargāt un nodrošināt tiesības uz dzīvību visiem 500 miljoniem eiropiešu. Paldies! Paldies! Tagad um, viena minūte. EKR um, kolēģi Fonštorha. Priekšsēdētāja kungs. Kopš uh, 2008. Uh, gadu mēs runājam par vārdarbību pret sievietēm, mums ir SIDO programmas, mums ir ANO uh, programmas uh, vārdarbības izbeigšanai pret sievietēm, ir papildu programmas, kas turpina sākotnēs ANO programmas, mm, bet par ko tad jārunā, vai mēs visi neesam pret vārdarbību, īpaši pret sievietēm vērsto? Protams, esam pret to bet uh, dažas idejas slēpjas aiz daudziem vārdiem. Tas ANO īpaši bieži notiek, uh, vārdi kļūst par politiku. Uh, kas notiek ar um, mūsu nolēmumiem, mūsu, mūsu stratēģiju? Mēs nosodām um, vārdarbību, bet vai mēs uzskatām par vārdarbību abortu aizliegumu vai uh, sieviete, kas te ir cietusi, vai viņa ir kļuvusi par vārdarbības upuri. Uh, tas ir cits jautājums, un uh, mums jādomā par šo fenomenu no visām pusēm. Paldies, Verhofstadt kungs Aldē. Paldies, kolēģi. Uh, vardarbība kā tāda neskar tikai sievietes. Uh, te var uh, arī runāt par vīriešiem. Nu, īstenībā šī ir ļoti skumja uh, un uh, nepatīkama realitāte. Tika pieminēta procents, ka 35% sievietes uh, piedzīvo savā dzīvē vārdarbību, 50% no šiem vārdarbības gadījumiem notiek ģimenēs, vairāk par um, Diviem tūkstošiem sieviešu šādi Eiropā uh, tiek noslapkavotas katru gadu. Uh, neaizmirsīsim par uh, sieviešu tiesību neievērošanu, kropļošanu, izvarošanu citiem noziegumiem pret sievietēm. Mēs uh, ļoti daudz runājam un pamatoti par sievietēm, bet mēs pilnībā aizmirstam uh, par vīriešiem. Mums vīriešiem ir uh, jāpieskaras uh, šim tematam un uh, jāparedz uh, Eiropas Savienības mēroga stratēģija noziedznieku sodīšanai tad efektīvām sankcijām, jo daudzām valstīm šādas stratēģijas vēl nav. Citām ir, bet ne visām. Eiropas padome jau sen aicina pievērsties šim jautājumam, skatīt to no visām pusēm, paredzēt prevenciju, vajāšanas pasākumus, aizsardzības pasākumus. Bet uh, Stambulas konvenciju pagadām ratificējušas 12 dalību valstis Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pievienoties Stambulas konvencijai kā vienam veselumam. Lai likvidētu robus likumdošanā Eiropas Savienībā un lai labāk uh, aizsargātu sievietes un, protams, uh, lai nosodītu valstis ar asinīm uz rokām. Tātad uh, nulles tolerance pret dzimumu dzimuma vardarbību. Un um, gan sievietēm, gan vīriešiem par to jārunā, jāsāk runāt, un šādi mēs uh, izrausimies no šī aburtā loka. Paldies! Paldies! Komika kungs, es jau paziņoju diskusijas sākumā. Uh, šīs diskusijas ietvaros zilās kartētas jautājumi netiek pieņemti. Tagad eh, no kreiso spēku puses Bjorkas kundze divas minūtes. Paldies! Šī situācija ir eh, tāds eh, terorisms, kas uh, tiek īstenots klusumā. Un mēs dzīvojam kultūrā, kas uh, pēc noklusējuma pieņem, ka šāda veida vardarbība normāli un, un uh, turpinās ikdienā. Mēs to pat atbalstam, neko nedarot. Uh, cerieties Romana Palanska gadījumu, Dominiku Štrauskānu. Tie bija šie daudzi gadījumi, par uh, ko var runāt šajā sakarā. Tagad parlaments pieprasa minimālos aizsardzības standartus, lai pasargātu sievietes. Un, uh, mēs pie tā strādāsim. Stambuls konvencija jāratificē. Jāparedz īpaši izglītība policijas spēkiem, tiesnešiem, dalībvalstīm jāpieņem rīcības plāni šim nolūkam, jāpalīdz sievietēm, kas ir bēgles. Un, lai to veiksmīgi īstenotu, nepieciešamas speciālas zināšanas. Sievietes ir jāizglīto, jāsniedz viņām informāciju, jāiepazīstina ar feminismu koncepciju. Un šī klusēšanas kultūra ir jāizbeidz, jo Citādi vīriešiem ir neierobežotas iespējas uzbrukt un ievainot sievietes. Mums jāsāk rīkoties, un šī situācija citādi ir vienkārši nepieņemama. Paldies! Tagad zaļo grupa, pusotra minūte, Sebastijā kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāras kundze. Šorīt eh, mēs trīs stundas ilgi diskutējām prioritārās diskusijas ietvaros par Parīzes teroraktiem. Un tagad mums ir pusstunda, lai runātu par eh, vistraumatiskāko jautājumu šīs eh, sesijas ietvaros. Es varbūt sākušu vēlreiz sakrunāties. Tātad trīs stundas šod, šorīt mēs veltījām prioritārie diskusijai par teroraktiem Parīzē. Tagad mums ir mazāk par stundu, lai noskaidrotu, kāpēc notiek um, vārdarbība pret sievietēm Eiropā, kas notiek katru dienu, daudz biežāk nekā teroru uzbrukumi. Uh, Uh, un es atkārtošu vēlreiz, uh, katra trešā sieviete ir cietusi no vardarbības un katra ceturtā no seksuālās vardarbības. Eiropai tas uh, gal galā jāatzīst. Tieši tas ir pamat problēma. Tieši šī problēma mums ir jāapkara visiem spēkiem. Un dažas valstis joprojām piemēro likumus, kas slēpj šo situāciju vai uh, apgalvo, ka nekas tam līdzīgs nenotiek. Sievietes katru dienu tiek noslēpkavotas eh, savās ģimenēs. Sievietēm jādodas eh, prom no mājām uz citām valstīm, jāslēpjas. Mums eh, jāizdara spiediens uz valdībām, kas nenosoda cilvēkus, kas ir atbildīgi par šo situāciju, un mums tam steidzami jāpievēršas. Komisāras kundze, jūs runājat par kompetenci sadalījumu, bet Arenas kundze jau teica, Eiropas Savienībā mēs esam par sieviešu un vīriešu vienlīdzību. Par kādām tad kompetencijām jūs runājat, kādas kompetences jums vēl ir vajadzīgas, lai rīkotos? Paldies, FDD, arī pusotra minūte autokundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi. Šodien ir simboliska diena. Nu, mums jākonstatē, ka pat Stambulas konvencijas valstīs, tādās kā Itālijā, Vārdarbība pret sievietēm turpina notikt. Un runa te ir par piemērotām sankcijām. Bieži šīs sankcijas nav eh, samērīgas, nav pietiekami smagas. Mums nav arī likumu, kas eh, pasargā upurus. Eh, sodi ir ehm, bieži tādi nebūtiski un uh, līdz ar to nav efektīvs instruments, lai novērstu šos noziegumus. Līdz ar to mums jādarbojas prevencijas virzienā, aizsardzības virzienā un sankciju virzienā. Ar preventīvo pasākumu uh, palīdzību mums jāsaprot, kādi sodi būtu piemēroti, un šie sodi ir jāīsteno. Citādi noziedznieks turpina eh, savu lemīgo dzīvi un eh, sieviete paliek par upuri un dzīvo eh, visu mūžu ar šo traumu. Paldies! Tagad NF grupa un Atkinsons kundze. Paldies! Es šeit palātā Briselē un Strasbūrā esmu piedzīvojusi verbālus uzbrukumus. Britu deputāts mani nosauca par stulbu sievieti, piemērot arī ļoti necenzūras izteicienus. Vai tā ir vienlīdzība? Tad cits deputāts nosauca kolēģi sievieti par maitu. Uh, diskusijas laikā pagājušo nedēļu. Tad uh, daži kolēģi dzer par daudz. Uh, ja man jārunā ar mediju pārstāvjiem, kas ir piedzērušies, kas ir lielāki par mani, kas ir fiziski stiprāki, Tas var būt bīstami. Eh, man bija tikšanās ar šādu žurnālistu, kas piedzēries, eh, nāca man pretī ar smagu kameru, ja viņš paslīdētu, viņš varētu uzkrist man virsū. Un eh, vai mēs varam to saukt par vienlīdzību? Mēs gal galā esam palāta, kas iestājas par visām šīm vērtībām. Vai mums uh, Uh, nevajadzētu būt par labu piemēru. Un vai man kāds te atbalsta zālē? Vai kas to varētu ar aplausiem uh, pierādīt? Es nedzirdu aplausus, un tas izsaka visu. Paldies! Daimdalts. Paldies, priekšsarētāji. Šodien sabiedrība vadarbība pret sievietēm arvien pieaug, mm, dažādos veidos. Ja mēs paskatāmies, kas uh, notiek un kādā veidā cilvēku tirzniecība un kontrabanda ietekmē šo fenomenu, Mēs redzam, ka sievietes tiek pārdotas kā seksuālajās verdzenes. Tas, ko sacīja Ferhofstad kungs, ka šāda veida vardarbība nav runa tikai par sievietēm. Šodien mēs atzīmējam starptautisko dienu uh, vardarbības pret sievietēm aktualizēšanai. Un es vēlos tiešām arī pateikties viņam, ka mēs tiešām norādām, ka šeit ir tiešām iesaistīti pilnīgi visi. Tādēļ tie ir gan arī reģionu līmenī, gan arī Eiropas līmenī mums ir jārīkojas. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz arī, arī uzslavētu to, ko ir uh, veikusi brīvprātīga organizācija Ziemeļīrijā. Viņi ir tieši aktualizējuši nopietnās problēmas, kas saistās ar sieviešu uh, vardarbību pret sievietēm seksuālo izmantošanu īpaši arī domāt par emocionālo, psihisko, garīgo vardarbību, kam tiek pakļauts sievietes. Un viņi spēja līdz šim sievietēm atgriezties dzīvē un sabiedrībā. Paldies! Paldies! Un labi, atkal došu vārdu komisārs kundzei, lūdzu. Paldies, dāmas un kungi, par šo diskusiju. Jā, mums ir visiem jāpacenšas vēl vairāk. Un te nav runa tikai par Eiropas komisiju. Visiem Visos līmeņos ir jārīkojas. Jūs pieminējāt lietas, kā pirmkārt komisija ir atbildīga par Eiropas līguma ievērošanu, īpaši 8. pānta ievērošanu, kas tieši nosaka, ka sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi Eiropā. Es to labi apzinos. Un tā ir mana darba, arī galvenā vaduguns. Es vēlos norošināt ar efektīvus instrumentus, Jūs pieprasat efektīvu likumdošanu. Mēs izskatām visas šīs iespējas un arī pirmkārt jau strādām pie to, lai tiktu Eiropā pilnībā iznot Istanbuls konvenciju, Stambuls konvenciju. Un um, es no savas puses nedomāju, ka jauna direktīva spētu asināt visas nelaimes. Es, protams, arī nenovēršu šādu iespēju, neizslēdzu šādu iespēju, bet ja mēs tiešām mēs vēlamies pateikt, tiesiskais pamats, protams, ir viena lieta, bet, lai to īstenot dalībvalstīs, tas prasa gadus. Lai tam būtu seks, lieva ietekme, tas prasa vēl vairāk laika. Tādēļ esmu gatava runāt arī par daudziem citiem instrumentiem, kurus varam izmantot problēmas risināšanai. Ir jau arī citi instrumenti, ko varam izmantot šobrīd. Cīņa pret šādu negatīvu fenomenu ir tiešām steidzama. Un dalībvalstīm jādara viss, lai izmantojot arī savas krimināla tiesības, tās vērstos pret šādu parādību. Pievienošanās Stambuls konvencijai mums arī papildus nozīmētu Eiropas kompetenci šajā jautājumā. Manuprāt, gan ir arī citi efektīvi instrumenti, kurus varam izmantot. Piemēram, jau līdzinēju pieejamo finansējumu varam izmantot vairāk sabiedrības izglītošanai, lai viņi vairāk sensibilizētu, lai viņi apzinātos reāli šīs problēmas apmērus, lai sagatavotu ekspertus, veselības darbinieks, aprūpas darbinieks, kas spēj palīdzēt arī cietušajiem. Un tālāk mums jārisina plašāks sarunas ar dalībvalstīm, kurās mēs atbalstām un reiz arī pieprasām, lai dalībvalstis īsteno attiecīgo likumdošanu, kas vērsta uz situācijas uzlabošanu. Mums jābūt ir godīgiem. Mums ir jārunā sabiedrību par visāpīgākām problēmām. Ir dalībvalstis, kurā ar vienu turpinās, uh, kurā tiek kā norma pieņemt šādas parādības. Daļa dabierības uzskata, tas pilnīgi normāli, vadarbība pret sievieti par to nerunā arī mēdī. Tas ir konkrēts virziens, kur mēs vēlamies šo situāciju vēl uzlabot. Vietējās sabiedrības. Arī viņi nedrīkst klusēt un izlikties, ka neko neredz un nepamana. Arī cietšiem. Dāmas un kungi, pavisam nesen es iepazinos ar jaunāko statistiku pētījumu, kas atklāja, ka tikai 15% no nodarītiem noziegumiem tiek paziņoti attiecīgām iestādēm. Cietušās sievietes bieži vien cieši klusumu. Un bieži vien viņas neusticās tiesību sargojušām iestādēm, viņas neuzskata un netic, ka viņi reāli varēs palīdzēt. Tādēļ tieši cietušo aizsardzības direktīvu, lai viņi nebaidītos ziņot par pārnodarījumiem par šiem nocedzīgiem nodarījumiem un līdz ar to vērstos pēc palīdzības. Paldies! Visbeidzot, jautājums tiešām ir tas, ko sac arī Ferhofstad uh, kungs tieši par vīriešu lomu. Nesen es apmeklēju Zviedriju un iepazinos ar viņu programmu, kas ir vērsta tieši uz vīriešiem, un norāda uz vīriešu būtisko lomu šī vardarbības cikla pāraušanā. Ja vīrieši to nesaprot, tad īstenībā mēs neko nevaram mainīt. Jautājums ir ļoti daudz šķaitņāns, un tas pieprasa ļoti plašu darbību. Ir jārīkos daudzām iesaistītām pusēm, lai tiešām situāciju uzlabotu. Un es no savas puses esmu gatava, protams, arī šis jautājums virzīt tālāk, un arī decembrī, kad tikšos arī ar ciešu lietu komiteju, pastāstīšu arī par turpmākiem komisijas plāniem. Paldies! Paldies jums, komisārs kundze!